ierosinu jums validēt šos mandāts. Vai? Es esmu saņēmusi arī šādus lūgumus eh, personu iecelšanai komitejās un delegācijās. Budžeta kontrola Havelkungs, Kocelīno kungu vietā, lūgumrakstu komisija, Tēlārs kundze vairs nav pastāvīgā pārstāva delegācijās parlamentārajai sadarbībai ja um, Eiropas Savienība Kazahstāna, Kirgistāna un Uzbekistāna, tāpat attiecībām ar Taģikstānu, Turkmenistānu un Mongoliju Dantāna kungs ieņems absorī vietu delegācija attiecībām ar uh, Dienvidu Austrumāzijas valstīm sab orī ieņem Dantāna kunga vietu, jauktā parlamentārā komis, komiteja Eiropas Savienība Čīle, Marija Irgojena Peres ieņem uh, Munis deva Urkīzas vietu, Nikola Sinklēri ieņems Francisko Sosas Vāgner vietu. Delegācijām eh, ar Andu eh, kopienu Marija Munis de Urukis darbosies eh, Pereskundas vietai vietā delegācijā sadarbībai ar vidusjūras valstīm darbosies Frants Obermairs. Uh, Tālāk Kristīna Morvai darbosies delegācijā attiecībām ar Indiju, delegācijā attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Kolman kungs darbosies Kristīnas Morvais vietā, delegācijā Dienvidāfrikas attiecībām ar Dienvidāfrikas valstīm darbosies Daniels Vandersteps delegācijā asamblējā. Nikola Sinklēra darbosies um, Erome delegācijā savukārt. Um, Silvana Kohmērina darbosies at delegācijā ar attiecībām ar Norvēģiju un Īslānu, Marija Lēnī Kopa darbosies delegācijā attiecībām ar uh, Palestīnas uh, likumdošanas padomu, Francisko Sosa Vāgners Eiropas Savienības Meksikas uh, parlamentārajā komisijā, savukārt delegācijā ar Japānu darbosies Maika Natras. Paldies. La parole, monsieur Gemek 323. Vous avez la parole. Gemek kungam vārds. Lūdzu. Ok. Uh, y a pas d'objection. Rubika kungam vārds atvainojos. Nous passons aux explications de vote. Je serai stricte sur le temps de parole et je donne la parole à Madame Miranda pour une minute. Balsojam skaidrojumi. Nē, tomēr Mirandas kundze ir tagad tiek dots vārds, es atvainojos. Tur bija pārpratums. Madame Swinburne, pour une minute. Svinburnas kundzei tagad vārds vienu minūti. Thank you, Madam Chair. But...